Un tagad balsojumu skaidrojumi. Vispirms eh, Grobačika ziņojums Pietekainēnas kundze lūdzu. Frau Kollegin Pietikainen. Lūdzu, Pietikainēnas kundze. Frau Kollegin Pietikainen. Pietikainenes kundze. Ah, Viņa nav vairs eh, šeit klāt, tad došu vārdu Jāra kungam. Paldies priekšsādētāji. Man eh, balsojums par šo ziņojumu nāca ļoti viegli, jo, manuprāt, mēs ar šo ziņojumu varēsim labāk aizsargāt eh, lašu krājumus un varēsim izpildīt uzstādītos mērķus. Man bija arī ļoti svarīgi tas, ka Dalību valstīm ir jāuzliek pienākums ievērot šos mūsu pieņemtos lēmumus un darīt to ilgspējīgi. Man bija pārsteidzoši tas, ka mm, tiek iekļaut arī tā saucamie brīvā laika zvejnieki šajā uh, ietekmes analīzē. Tas izklausās varbūt tā mazliet vieglprātīgi šie brīvā laika zvejnieki, bet šeit īstenībā uh, var parādīties arī tādi diezgan profesionāli apmēri, ko šie brīvā laika zvejnieki var nozvejot. Un es vēl vēlētos eh, pateikties dalību valstīm, kas eh, iestājās par eh, lašu krājumu stabilizēšanu savu teritoriju ūdeņos. Lielas paldies! Lielas paldies Jāra kungam, tagad Makovejs kundze. You, um... Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, saprotu Ziemeļvalstu kolēģu bažas. Baltijas jūras reģionā tiek, uh, notiek pār pārzvejošana, pārmērīga zvejošana. Līdz ar to lasis var pazust no šī reģiona un zvejnieku darbība varētu tikt apdraudēt. Tādēļ atbalstu multinacionālu plānu izstrādi lašu krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā. Komisijai būtu jāievieš vairāk un spēcīgākas kontrolas šajā te reģionā, it īpaši attiecībā uz lašu nozvei. Paldies! Lielas paldies Makovēs kundzei! Es vēlētos uh, aicināt dāmas un kungus, kas pārī Broko, uh, Līzes kungs, Raučikungs, kas vēl ar vien stāv šeit stā, ejās, nu, izrādiet cieņu saviem kolēģiem. Tagad uh, balsu skaidrojums par Laichtfrīda ziņojumu vispirms Zanikī kundze. Grazie. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Hāzivs spūru atdalīšana no vidas viedokļa ir nepieņemama prakse, jo tā apdraud atsevišķus hāzivju sugas. Bez tām runa ir pār uh, e, barības resursu izšķērdēšanu. Tas ir arī ārkārtīgi nētiski šī praksa jau kopš 2003. gada ir aizliegt uz Eiropas kuģiem komisija, tagad nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, uh, kas paredz svītrot atkāpes aizliegumam atdalīt haizivju spūras uz visiem kuģiem. Šis priekšlikums ir e, pienācīga aizsardzība haizivīm, un tas ļaus arī dalību valstīm dot efektīvu ieguldījumu globālā līmenī, jo šī praksa haizivju spūru atdalīšana uz kuģiem cerams izzudīs arī citos reģionos. Paldies! Paldies, Nikī kundzei! E, tagad Makovejs kundzei vārds. Thank you. I voted in... Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu, lai ļautu komisijai pieņemt būtiskus nelikumdošanas pasākumus. Runa ir par desmit regulām, kas varētu tikt iekļautas Lisabonas līguma ietvarā. Uh, Mm, jo šī kopīgā tirsniecības politika varētu nodrošināt tālāk ekonomisko izaugsmi. Eiropas komisijai ir jāļauj pieņemt ne leģislatīvai nelikumdošanas priekšlikumu, kas stiprinās ekonomisko izaugsmi. Komisija ir atbildīga par to, lai Eiropas Savienības dalību valsts rīkotos saskaņā ar šīm regulām. Paldies! Paldies! Makovejas kundzei, tagad Pazesku kundzei vārds. Paldies, priekšsādātājs balsoja par šo ziņojumu, jo kopējā tirdzniecības politika ir ļāvus gan ražotājiem, gan patērētājiem Eiropas Savienībā eh, saņemt būtiskus, būtiskas priekšrocības. Lai šī kopējā politika būtu veiksmīga arī nākotnē, Eiropas komisijai ir jādod pilnvaras grozīt atsevišķu regulu nebūtiskas daļas, izmantojot deleģētos aktus. Atbalstu referentu. Uh, referenta priekšlikumu, saskaņā ar kuru parlaments un padomu jebkurā brīdī var iejaukties un iestāties pretdelģētiem aktiem, kas e, ir būtiski. Taču ir nepieciešams e, ļaut tehnoloģiskajam progresam ienākt arī šajā te kopējās tirniecības politikā, un tādēļ mēs nedrīkstam kavēt uh, komisijas delģētos aktus, tad, ja tie ir būtiski. Es domāju, priekšlikums ir ļoti uh, labs, tas netraucēs Eiropas Savienības konkurētspējas uzturēšanai globālas ekonomiskās krīzes apstākļos. Mm, paldies! Paldies, Paseska kundzei. Tagad eh, Galagēra kunga ziņojums un pirmā izteiksies Makovejs kundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Zvejas resursi ir ierobežoti, un tādēļ tehniskie saglabāšanas mehānismi ir ļoti svarīgi. Tie ir viena no būtiskākajiem elementiem zivju resursu pārvaldīšanai. Ir nepieciešama reģionālā pieeja. Pieņēmu zināšanai komisijas priekšlikumu par tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek attiecināt uz vēl vienu pārējais periodu. Taču ir nepieciešama aktualizācija. Nu, piemēram, ir nepieciešams uh, pārskatīt tās zonas, kur ir aizliegta mēns un citu zvejas sugu zvejošana. Zvejniekiem ir nepieciešama juridiskā noteiktība. Viņi nevar darboties saskaņā ar kaut kādiem pagaidu noteikumiem. Tādēļ aicinu komisiju iesniegt vispārīgu un permanentu priekšlikumu par tehniskajiem līdzekļiem pēc iespējas ātrāk. Paldies Makovejs kundzei. Tagad uh, Kēlī kungam vārds. Margot Utron, uh, Vimoran Shah Arēr. Paldies, priekšsēdētāji! Vakar vakarā un naktī notika debates par dažādām rekomendācijām attiecībā uz zvejniecību. Mēs debatējām par to gandrīz līdz pusnaktī. Debats bija ļoti labas. Tās mani patiešām iepriecināja. Šie priekšlikumi ir nopietni un ļoti praktiski. Gribētu īpaši izcelt man īrijas kolēģi Patude Kopu Galaheru m, mm, par to, m, mm, tādēļ, ka viņš ir paveicis tiešām lielisku darbu. Ļoti žēl, ka mēs nespējām pieņemt viņa rekomendācijas, īpaši pēdējā balsojumā, jo nebija pietiekama laba sadarbība ar padomu. Galaherkungam ir taisnība Eh, viņš pilnīgi pamatot lūdza pārcelt uz vēlāku laiku pēdējo balsojumu. Es ceru, ka viņa lieliskās rekomendācijas varēs tikt ieviestas. Lielas paldies Kelīkungam. Tagad eh, balsām skaidrojumi par patraudu nevišas ziņojumu. Vispirms eh, pietikainens kundze. Ak tā, viņa vairs nav klāt. Tad došu vārdu Maklārkins kundzei. Kolīgs, Kolēģi, haizivs pūra dalīšana uz kuģiem ir prakse, ko ne es, ne mana politiskā grupa nevaram atbalstīt. Jebkuras atkāpes vai cauruma tiesība aktos, kas ļauj šādu praksi tomēr turpināt, ir tūdaļ pat jāpārtrauc. Tā ir barbariska prakse, līdz ar to haizivis var būt, eh, var noslīgt vai eh, nomirt badā, un tās var apēst arī citas zuvis. Tas ir tiešām kauns, ka pret haizivīm mēs tā izturamies vēlamies. Uh, ir cilvēki, kas globāli aizstāv dzīvnieku tiesības, un tādēļ ir ļoti liels kauns, ka Eiropas Savienība e, ir e, ļoti, ļoti tālu šādu te noteikumu īstenošanā salīdzinot ar citām valstīm. Mēs uzskatām, ka e, Eiropas komisija ir jāuzstāv, ka haizivis ir jāizceļ krastā tikai ar spurām, kas nav atdalītas. Es negribu, lai būtu spēkā jebkādas atkāpes vai kādi izņēmumi. Paldies Maklārkinas kundzei. Jeģevskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti satraukta par to, ka pastāv šī brutālā praksa, ka spuras joprojām tiek atdalītas no haizivs uz kuģi un pats haizivs ķermenis tiek izmests jūrā. Tā ir šausmīga nežēlība un tā ir resursu izšķērdēšana. Šī praksa ir mm, tiešām kaitīga atsevišķām retām haizivs sugām. Esmu pret komisijas priekš, esmu par komisijas priekšlikumu par tādēļ, ka ir nepieciešams tikt vaļā no šiem izņēmumiem. Es balsoju arī par dažiem grozījumiem, kas varētu aizpildīt tukšās vietas tiesību aktos un kas dara galu dārgām un nepraktiskām darbības metodēm. Hazivs Pūru atdalīšana ļoti populāra ASV un Austrālijā. Vairums Eiropas Savienību dalību valstu neļauj atdalīt haizīves pūras uz kuģa. Es domāju, ka nekādām atkāpēm šeit nav vietas Eiropā. Paldies! Lās paldies Jeģevskas e, kundzei. Es ceru, ka katru reizi es jūsu vārdu izrunāšu labāk. Zaniki kundze šķiet vairs nav klāt, tāpēc došu vārdu tagad Jāra kungam. Jā, lās paldies priekšādētāji. Man bija ārkārtīgi liels prieks balsot par šo ziņojumu, jo vairāk nekā desmit gadus es darbojos kā dzīvnieku aizsardzības pārstāvis eh, savā pārtajā Bundestāgā, un mēs esam vienmēr cīnījušies pret šādu uh, praksi. Uh, Man ir prieks, ka tagad eh, regulējums Eiropas Savienībā paredzēs, ka netiek pieļauti nekādi izņēmumi. Tādējādi mēs arī aizpildīsim trūkums likumdošanā, kas eh, dzīvnieku aizstāvjiem vienmēr ir bijuši ļoti būtiski. Es uzskatu, ka šī praksa ir neētiska. Un tagad eh, mums ir jānodrošina, lai balstoties uz šo lēmumu, uh, Uh, mēs varētu nodrošināt, lai ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visur pasaulē šāds aizliegums tiktu īstenots, jo mēs zinām, ka dzīvnieku aizsardzība ir būtiska visiem. Tieši tāpēc es ceru, ka ar mūsu darbu mēs būsim ielikuši uh, labu ieguldījumu. Paldies, tagad Maisneris kundze. Liels paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi. Jā, uh, Um, daudziem cilvēkiem ir bail no uh, haizivīm, taču haizivis dzīvo mūsu jūrās uh, simtiem gadu. Un noteikti mēs uh, vienmēr Eiropā esam um, runājuši par dzīvnieku aizsardzību, un tieši tāpēc mūsu cilvēki noteikti atbalstīs par to, ka šodien mēs esam aizlieguši haizivis spuru atdalīšanu. Nu jā, haizivis spura zupa it kā ir liela delikatese, un bieži vien cilvēki pat nezina, ka uh, eh, haizivīs poras tiek nogrieztas un tad viņa tiek iemest atpakaļ jūrā. Tas ir nedabiski, tas ir neētiski un, protams, uh, mēs it kā vēlamies iegūt eh, jūras bagātības, vēlamies kaut, no kaut kā vārīt šo zupu, bet to nedrīkst darīt šādā veidā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai nekas tam līdzīgs nenotiktu. Kopš 2003. gada Eiropā ir aizliegts to darīt, bet bija daudz dažādu izņēmumu. Uh, Un mēs eh, vienmēr esam teikuši, ka šī haizivs ir jāved kopā ar spurām krastā, un tikai šādā veidā mēs varēsim vērsties pret šo barbarisko praksi. Lielas paldies eh, Maisnieres kundzei, Makovejas kundzei vārds. Paldies! Atbalstu parlamenta normatīvo rezolūciju par padomas regulas mainīšanu 11385 padomas priekšlikums pārēdz bez kādiem izņēmumiem aizliegt haizivs pūru atdalīšanu uz kuģiem. Šī te prakse ir tāda, ka zvejnieki noķers haizivs, pēc tam nogriež spūrus un dzīvnieku ķermeni iemet jūrā. Tā praksa nav pieņemama, jo tā ir ļoti nežēlīga, barbariska un kaitīga vidē. Tas tūdaļ pat ir jāpārtrauc visur pasaulē. Paldies! Lielas paldies Makovejs kundzei! Tanuka kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs, hazijas puru atdalīšana uz kuģiem ir nevajadzīga un barbariska prakse. Es atbalstu dzīvnieku labturības kampaņu un tāpat arī regulas priekšlikumu, kas aizliedz šo praksi. Uh, Mm, jo tad no spuram tiek varīt zupa, bet haizivs tiek iemest jūrā un nolemta nāvē. Mums ir, ja, mums ir aizliegta šāda te prakse uz britu kuģiem, un ir, tais, ir taisnība, ka ir pienācis laiks Eiropas Savienībai arī darīt galu visādiem uh, izņēmumiem, kas ir paredzēti tīpaši Spāņu un Portugāļu zvejas kuģiem. Bez tam mums ir jāskatās arī uz pārmērīgu haizivju atsevišķu sugu sugu nozveju, kas var novest pie šo haizivu sugu izmiršanas. Tas būtu traģiski, ja haizivs vispār tiktu izķertas un ja tās izmirtu kā suga. Paldies Tanoka kungam! Uh, Mērfīkungs vēl par šo ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji balsoju par šo ziņojumu, jo tas parādz dažādu neatrisināto problēmu atrisināšanu tiesību aktos un tā nodrošina, ka visas haizības, kas tiek noķertas e- Eiropas Savienības kuģos, arī nonāk krastā ar visām spurām. Tas ir nehumāni atdalīt spūras. Mūsdienās mēs to nevaram pieļaut, ka tas notiek jūrā un ka haizības, kas joprojām ir dzīve, tiek izmesta jūrā un tur viņai viņu sagaida ļoti lēna un nežēlīga nāve. Diemžēl šī spura atdalīšana ir pastāvējis pēdējā laikā un izplatīsies tādēļ, ka liels eh, kuģu kompānijas to ir vēlējušies darīt. Apmēram 100 miljonu haizīvju tika pakļauts šādai te, šādam liktenim, šādai praksē, neskatoties to, ka haizīvju skars aizvien pamazinās. Nabadzīgo valstu zvejsaimniecība līdz ar to tika grauta. Ir ļoti ļoti svarīgi starptautiski regulēt vispār haizivju nozveju un šo te spūru atdalīšanu. Paldies! Lielas paldies mērpiekungam. Tad eh, tagad eh, balsojam skaidrojumi par rezolūciju priekšumiem par konvenciju par starptautisko bērnu nolaupīšanu. Muskardīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, mēs atbalstījām šo rezolūciju par starptautisko bērnu nolaupīšanu, un īpaši tas ir svarīgi sadarbībā ar trešajām valstīm. Šī problēma joprojām pastāv Eiropas Savienības valstīs. Visas dalību valstis nav parakstījušas šo konvenciju, par ko ir runa, un nav ieviesušas to. Ir joprojām tādas iestādes kā Jugendabend Amerik uh, Vācijā, kas joprojām rīkojas pretrunā ar starptautiskajām interesēm. Uh, Mēs vēlamies, lai šis ziņojums pievērstu uzmanību bērnu nolaupīšanas jautājumam. Eiropas Savienībai ir jāpanāk tas, lai dalību valstis pieņemtu un transponētu savā, savos tiesību aktos šo te konvenciju. Iespējams, ka ir nepieciešams e, iejaukties arī Eiropas ģimenes institūtam. Paldies! Paldies kolēģiem, Otskardīnie kolēģi Makavē. Internet. Paldies! starptautiskā bērnu adopcija ir morāls akts, un tas var radīt arī psiholoģisko uh, spiedienu uz bērniem un uz ģimenēm. Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolapīšanas cilvēktiesību aspektiem novērš šīs nelabvēlīgās pārobežas akts. Es saprotu, ka padome e, apšauba juridisko pamatu. Uh, Tieši tādēļ manas kolēģis rīcība ir ļoti saulēcīga. Eiropas parlaments nevar pieļaut eh, nekādu vilcināšanos konvencijas transponēšanā. Es aicinu kolēģus noskaidrot pēc iespējas drīzāk Eiropas Savienības kompetenci šajā jautājumā. Astoņiem jaunajiem dalībniekiem ir jāļauj pier, pievienoties šai konvencijai un jāaicina attiecīgās iestādes pātrināt sadarbību, jo šeit ir svarīgi katra minūte un katra katru stundu. Mums jāatceras, ka eh, bērni ir pelnījuši mūsu aizsardzību. Paldies kolēģei Makavējai tik tālu par šo skaidrojumu un tagad par Dohas konferenci. Eh, kolēģis Zaborska, eh, jā, Pietkinens kundze vairs nav. Jā, jā. Lūdzu, droši. You have not requested? I have to, to... Jā, es gribu komentēt par Dohas konferenci un nevis telekomunikācijām. Sorry. Mr. President. Priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju par Dohas konferenci tad šajā rezolūcijā netiek ņemts vērā Slovākijas un citu Eiropas Savienības dalību valstu ieguldījums CO2 emisiju samazinājumā. Šīs valstis palīdzēja panākt to, ka Eiropas Savienība ir viena no galvenajiem klimatu pārmaiņu apkarotājiem. Tas nav pieņemami, ka jauno dalību valstu ieguldījums netiek ņemts vērā. Emisijas nedrīkst nodot no vienas valsts citiem. Šis aizliegums neļaus eh, Slovākiem un citām valstīm izbaudīt to peļņu, ko tās būtu pelnījušas par ieguldījumu ek zaļās ekonomikas izplatībā. Paldies, kolēģi, es Borskai, tagad kolēģi Basesku. Nu Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevarēju balsot par šo rezolūciju, jo Rumānija nav sasniegusi savu emisiju kvotu. Un Rumānijā, jopro, Rumānijas rīcībā joprojām ir ekoloģiskie certifikāti, daudz tādu certifikātu. Šos certifikātus mēs nevarējām pārdot, un tādēļ Rumānijai pastāv draudz, ka tā zaudēs daudz naudas. Tādēļ es nebalsoju par šo re rezolūciju. Ir jāpanāk tas, lai tās valsts, kurām paliek neizmantots kvots, varētu šīs kvots izmantot vēlāk. Uh, tas būtu atbildīgs veids, kā uzturēt uh, pareizu vidas aizsardzības līmeni. Ja mēs runājam par Rumānijas saistībām uh, Eiropas Savienības 2020 stratēģijas ietvaros, tad Rumānija ir turējusi vārdu uh, klimata aizsardzībā. Ja mēs kvotas pārnesam uz laika posmu pēc 2012. gada, ja to nevarēs izdarīt, tad Rumānija cietīs no diskriminācijas. Tāpat kā cits valsts. Paldies! Paldies kolēģei Basesku. Tā mēs, mums vēl ir arī telekomunikācijas, eh, kuras izlaidu, un arī te vārds Basesku kundzei am votat în favoarea acestei. Paldies! Es balsoju par šo rezolūciju, jo es eh, esmu par starptautiskās eh, telekomunikāciju regulas eh, pārstrādi, kas šajā konferencē arī notiks. Ir svarīgi, lai pakalpojumi, informācija un komunikācija pakalpojumi tiktu uzlaboti. Komunikācija ir svarīga efektivitātei un arī šo pakalpojumu sabiedriskā pieejamība. Tas nozīmē, ka ka ir jārūpējas par brīvu informācijas plūsmu un pieejamību visiem cilvēkiem. Es domāju, ka ir svarīgi aktualizēt pašreizējo tekstu, lai tas eh, adekvāti reaģētu uz izmaiņām tehnoloģijās un komunikācijās. Konference dod mums labu iespēju, lai uzlabotu sadarbību starp mūsu valstīm, un šādā veidā mēs varam atbalstīt daudzas valstis, eh, iet tālāk attīstības procesos. Tādējādi arī valstis eh, labāk var reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem, kur notiek tik daudz attīstības. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad kofanas ziņojums eh, pir, vispirms kolēģi Nikolai am votat în favoarea acestui raport mai ales în. es balsoju par šo ziņojumu jo it īpaši ņemot eh, vērā eh, aktuālos apstākļus, eh, tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā tālāko Eiropas Savienības paplašināšanos. Es ceru, ka šis ziņojums, kurā ir optimisks skatījums uz tālāko paplašināšanos, Tas atspoguļo daudzus ziņojumus, kas saistās ar Eiropas Savienības panākumiem, un es ceru, ka sākotnēji paplašināšanās kritēriji, piemēram, Kopenhāgenas kritēriji, ka tie patiešām paliks nemainīgi. Es augstu vērtēju attieksmi pret šo problēmu saistībā ar jauno valstu kapacitātēm, kuras pievienosies Eiropas Savienībai, ir skaidrs, ka internos process nerīkst bloķēt. Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģiem Nikolai. Tagad kolēģis Štādlers. Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret kolēģis Kopas ziņojumu, jo šeit tiek izteikta parlamenta neierobežots atbalsts eh, paplašināšanās procesam, neņemot vērā to, ka Turcija būtībā nevar tikt uzņemta šajā savienībā. Tas nozīmē, ka 28. punktā eh, runājot par pozitīvu attīstību Turcijā, ziņojums neņem eh, vērā, ka Turcijā tiek vajātas reliģiozās reliģiskās un etiskās minoritātes tiek vajāti kristi tieši, un tas bija arī vēl pavisam nesen. Un Turcijas ministra prezidents Erdogans iestājās par nāves soda atjaunošanu. Kā te var runāt par pozitīvu attīstību Turcijā? Es esmu burtī, būtībā, bez, man nav ko teikt, un es balsoju pret šo ziņojumu. Es atkārtoju, ka Turcija nav gatava Eiropai un nekad nepiedarēs pie Eiropas, un par to es arī pastāvēšu. Paldies kolēģim Štādleram. Tagad kolēģis Bilans. Bardzo, panie przewodniczący. Proces. Paldies, priekšsēdētāji. Līdz eh, šai paplašināšanas kārtai tiek eh, dotas iespējas eh, Eiropai tālāk ekonomiski attīstīties. Vienlaicīgi te ir runa arī par drošības palielināšanu, jo īpaši, ja Eiropa paplašinās Balkānu reģionu virzienā. Šīs valstis ir pelnījušas būt Eiropā, un es ceru, ka Horvātijai drīz sekos tās kaimiņu valstis. Es vēlētos jums arī atgādināt par to, ka mums vajadzētu nodrošināt tālāku paplašināšanos uz austrumiem. Uh, Polijas situācija ir ļoti nozīmīga, tā ir ļoti ietekmīga valsts uh, šajā reģionā. Tāpat arī es vēlētos, lai Gruzija ietu virzienā uz Eiropu. Uh, Šajā ziņojumā tiek aicināts nodrošināt sociālu vienlīdzību, un tas pilnībā atbilst Eiropas pilsoņu interesēm. Šo iemeslu dēļ es balsoju par šo ziņojumu. Paldies! Tagad Makovejs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paplašināšanas politika un kritērija ir jāpielāgo kandidātu valstu un potenciālo kandidātu valstu vajadzībām un arī šo valstu pilsoņu vajadzībām. Protams, ir jārēģē uz šiem kritērijiem un ir jāatbilst Eiropas Savienības principiem. Tieši tāpēc vajadzētu pievērst lielāku uzmanību tieslietu sistēmas reformai un cīņai pret uh, korupciju un krāpšanu. Tieši tāpēc es atbalsta komisijas lēmumu atklāt 23. un 24. nodaļu jau pašā sākumā paplašināšanas procesā. Šis darbs ir jābalsta uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Um, tie, tie, tiesiskā izpilde ir ļoti nozīmīga, lai nodrošinātu šo principu sasniegšanu. Tāpat arī ir jānodrošina, lai uh, rezultāti tiktu sasniegti un lai tie tiktu mērīti un būtu cauradzami. Uh, Maķedonija ir ļoti laba iniciatīva, bet tā neaizstās paplašināšanas procesu. Maķedonija ir jāvērtē pēc tās sasniegtajiem rezultātiem, un Maķedonija ir jāsāk iestāšanās sarunas tagad. Paldies kolēģiem Makovējai. Tagad kolēģis Mulkova. 20 rokov po Kodanskej konferencii máme hospodār... 20 gadus pēc Kopenhāgenes konferences mēs saskaramies ar krīzi. Taču mums ir jāredz, ko Eiropas Savienība ir devusi šīm valstīm, kas ir iestājušās Savienībā. Tas noteikti ir veiksmīgs projekts, tas ir izmainījis daudzu cilvēku dzīvi. Krīze liek mums saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Mums ir vairāk jārunā par Eiropas dotajām vērtībām, iespējams arī par solidaritāti. Jādomā ir arī par sociālajiem izaicinājumiem, kas ir ļoti būtiski. Daudz no mums šeit nemaz neatrastos šodien ja nebūtu bijusi paplašināšanās. Paplašināšanās ir ieguldījusi Eiropas Savienības uh, miera un stabilitātes situācijā, arī izaugsmē. Tāpat arī ir jādomā par tiesiskuma principu ievērošanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Eiropas Savienības paplašināšanās ir ļoti nozīmīga visā pasaulē. Es vēl ar vienu uzskatu, ka paplašināšanas process, iestāšanās process ir jābalsta uz caurzemiem un godīgiem kritērijiem, kas nebūtu apšaubāmi un tiem būtu arī jābūt eh, skaidri izmērāmiem. Paldies kolēģis Malkovai un noslēgumā kolēģis Posēlts. Priekšsēdētāja kungs. Eh, kolēģis Kopa ziņojums nav slikts, bet viņš apiet būtiskākās problēmas, un tāpēc es gribētu skaidri pievienoties prasībai. Maķedonija ir vajadzīgas augstākā līmeņa sarunas, un ir labi, ka tās ir sāktas, bet mēs tādēļ nedrīkstam šogad atturēties eh, eh, pārtraukt Grieķijas blokādu pret šo valsti vēl šajā gadā. Par Kosovu es gribu teikt, ka ir ļoti žēl, ka šeit 12.40 24 pie, eh, piezīme tika saglabāta. Eh, tā ir patstāvīga Eiropas, Savienība, Eiropas valsts, ko ir atzinušas lielākā daļa Eiropas valstis, un ir pēdējais brīdis, ka piecas valstis, kuras to vēl nav izdarījušas, beidzot atzīst šo valsti, lai uz to attiektos brīva vīzu satiksme un tirdzniecības eh, līgums ar Eiropas Savienību. Un noslēgumā es vēl gribētu teikt, ka šajā ziņojumā ir patiešām efemistiski izteikumi par Turciju Turciju. Turcija kā kandidāta valsts, tas, tā ir kļūda. Turcija nav Eiropas valsts un tā neizpilda kritērijus. Paldies, saka priekšsēdētājs, eh, tik tālu par kopus kundzes ziņojumu. Un tagad par stāvoklī Gazā kolēģe Kostello. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt eh, pamieru, par ko tika pasludināts vakar Gazā. Uzskatu, ka šeit ir iesaistītas abas puses, tieši tāpēc nevajadzētu būt eh, raķetēm Gazā no Izraels puses, un tātad Izrēlē vajadzētu pārtraukt gazas bombardēšanu un tāpat arī nedrīkstētu būt vairs šie pašnāvnieku uzbrukumi Izrēlā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai pamieris noved pie stabila miera, lai mums nevajadzētu par šiem jautājumiem runāt vēl vairākus gadus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta šī rezolūcija, jo tā nodrošina ceļu kārti ilgspējīgam risinājumam. Te ir runa par gazas blokādi, te ir runa par divu valstu risinājumu, par Palestīnas tiesību atzīšanu uz neatkarīgas valsts statusu un arī uz Izraels pastāvēšanu ar mierīgām robežām. Es eh, atgādināšu, ka Palestīna pieteicās uz dalību ANO un uh, Mums Eiropas parlamentā vajadzētu runāt vienā balsī un vajadzētu nodrošināt Palestīnas novērotājus. Āno jau pavisam drīz. Paldies! Paldies, kolēģi Kustelo. Tagad kolēģis Bielans. Konflikts brojny jest w każdej sytuacji rozwiązaniem wysoce niepożądanym. Bruņots konflikts nekad nav vēlams Ja runa par miera procesu tuvajos austrumos, tad mēs esam apstiprinājuši divu valstu eksistenci - Izrēla un Palestīna kā divas neatkarīgas valstis. Esam daudz ieguldījuši šī uh, jutīgā reģiona drošībā, taču pašreizējā situācija mums atliek, at, atkal liek vērsties pret brutālu spēku, un Hamas veiktie uzbrukumi no gaisa noteikti ir jānosoda. Uh, Tāpat arī ir jāvēršas pret nelegālu ieroču piegādī Palestīnai. Valdība Telalīvā bija spiesta aizstāvēt savu valsti pret uh, Palestīnas uzbrukumiem. Es atbalstu rezolūciju. Esmu par divu valstu risinājumu, par divām neatkarīgām demokrātiskām valstīm, taču es neatbalstu palestīniešu ekstrēmistu darbības, Mums vajadzētu atcelt eh, gazas joslas blokādi. Paldies kolēģim Bielanam. Priekšsēdētāja kungs, eh, es balsoju par šo eh, rezolūciju, lai arī tā, manuprāt, nav pietiekami plaša, tāpēc arī es gribētu izteikt pāris piezīmes. Pirmkārt, es uzskatu, ka tos 600 miljonus, ko šajā reģionā Eiropas Savienība veltīja reģiona atbalstam, vajadzētu saistīt ar noteikumiem abām pusēm. Tāpēc Un tas attiecas patiešām uz abām pusēm. Otrkārt, vajadzētu Idra, Izraēlai padarīt skaidru, un to jau mēs redzam pēc VDR neveiksmīgā piemēra. Uz ilgu laiku nevar miljoniem cilvēku ieslēgt aiz metriem augstiem mūriem un dzeloņtrātīm. Un eh, sarunās ir jāiestaista partneri, eh, un pat ja šie partneri nepatiek, tā kā ar Hamas būs jārunā gribai vēlu. Austrija šeit ir senas tradīcijas. Atcerieties, ka Austrija tika kritizēta par sarunām ar Arpatu, eh, bet eh, izrādījās, ka tas ir pareizi un līdz ar to tas pārvērtās par Nobeļa mieru prēmiju. Tas būtu jāpiemēro arī šodien. Paldies kolēģim Štādleram, tagad kolēģi Zaborska. Dank, Paldies, priekšādātāji. Esmu ļoti apmierināta, ka mums izdevās pieņemt tādu līdzsvarotu rezolūciju par gazu. Tāpat kā daudzi no maniem kolēģiem un arī Eiropas Savienības pilsoņiem, esmu ļoti optimistiska par pamiera noslēgšanu. Neskatoties uz to, es nevarēju atbalstīt eh, rezolūcijas piekto pāntu. Tas runā pretī rezolūcijas dabai. Ja mēs vēlamies panākt tādu risinājumu, kas būtu akceptējams abām konfliktā iesaistītajām pusēm, tad mēs nedrīkstam vienpusīgi um, attaisnot uh, vienas puses izteiktos apgalvojumus. Šādā veidā mēs pie mierīga risinājuma nenonāksim. Šeit ir runa par suverenu teritoriju, kur dzīvo palestīnieši. Mums vajadzētu nodrošināt šīs uh, tautas iespēju dzīvot mierā. Tam bija būtu jābūt priekšnosacījumam. Paldies, kolēģi Zabirskai, kolēģis Morfijs. Paldies, priekšādētāji. Astoņas dienas eh, Gāzes eh, cilvēki cieta no Izraels uzbrukumiem. Tas eh, paņēma gandrīz 150 palestīniešu dzīvības. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem bija civili iedzīvotāji, un liela daļa bija bērni. Nobela balvas ieguvēja Obama un Eiropas Savienība parasti pauž atbalstu uh, Uh, labajiem spārnām uh, Palestīnā, bet šeit bija kā runa par Izraels tiesībām aizstāvēt uh, savus iedzīvotājus, kā paziņoja ārlietu padomas vadītāja. Šeit nav runa par parastajiem izrēliešiem, šeit ir runa tikai par šā labējā spārna Izraels uh, institūcijām. Uh, starp šo institūciju, kas tika izveidota pēc vēlēšanām janvārī. Es atbalstu pamieru. Tas nozīmē, ka pagājušo nakti gazas iedzīvotāji varēja dzīvot, varēja mierīgi gulēt, nebaidoties no uzbrukumiem. Bet mums ir jādomā par to, ka Palestīnas tauta tiek uh, visu laiku apspiesta. Mums ir jānodrošina mieru šajā reģionā. Uh, ir jāatcerās par palestīniešu strādnieku šķiras ciešanām, un mēs nevarēsim neko izdarīt, ja netiks panāks mierīgs risinājums. Lielas paldies Mērfija kungam. Tagad eh, Morku Naitas Mikulienes kundzē vārds. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārt, es vēlētos eh, paust atbalstu tiem kolēģiem, kas eh, apsveica pamieru. Es ceru, ka šis pamiers būs ilgstošs un ka tas ļaus atsākt mieru sarunas un sarunas par divu valstu risinājumu šajā reģionā. Šī rezolūcija ir līdzsvarota, tajā tiek paustas eh, bāžas par eh, civiliedzīvotāju upuriem, tā, tā nosoda uh, uzbrukums Izrēlē. Protams, Izrēlē ir tiesības uz pašaizsardzību, taču jebkuri uzbrukumi civiliedzīvotājiem nav atbalstāmi, tie nav pieļaujami. Uh, Piektajā pantā šī rezolūcija runā par Palestīnas eh, pieteikumu kļūt par ANO dalību valsti. Mēs atbalstām um, Palestīnas centienus iegūt neatkarīgas valsts statusu, taču Palestīnai vajadzētu panākt vienošanos ar tās kaimiņu valsti. Šeit ir runa par situāciju, kur viena valsts neatbilst, ne, neatzīst savu kaimiņu valsti. Es ceru, ka risinājums tiks panākts. Paldies kolēģiem Arkunaitē Mikulienē, tagad kolēģis Poselts. Lai cik mēs arī priecātos par pamieru gazas sektorā un arī tojos austrumos, tik daudz mēs arī zinām, ka e, šajā reģionā ir pamieru kapsēta un cilvēku kapsēta. Tāpēc ir absolūti nepieciešams e, panākt ilgstošu miera regulējumu, un tas var balstīties tikai uz Izraēlas drošības un eksistences tiesībām un palestīniešu tiesībām izveidot valstīm. Tā tad balstīties uz divu valstu risinājumu. Tomēr trešajā punktā, kā jau tika labi apskatīts un izvērtēts, un rezolūcija ir laba, tomēr piekto punktu es neatbalstīju. Es gan esmu par to, lai palestīnieši soli pa solim integrētos ANO struktūrās, bet tik tālu mēs, diemžēl, vēl neesam ne tuvu, un tāpēc ir jāteic, ka tas bija nepareizs signāls brīdī, brīdī, kad Hamas pārvaldītojos reģionos tiek izšautas tūkstošiem raķešu pār Izrēlu. Mēs gribam vispirms mierīgu risinājumu un tikai tad integrāciju jaunā struktūrās. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad noslēgumā par šo tēmu vēl kolēģi Besesku. Paldies, priekšsēdētāji. Es atturējos šajā balsojumā. Es uzskatu, es atbalstu miera procesu tuvajos austrumos, bet es nedomāju, ka viss var tā turpināties, kamēr uh, Hamas izšķiras par vardarbību, nevis sarunu ceļu. Uh, ka, eh, ka ņemot vērā, ka tā ir novērotāja nevis uh, Eiropas Savien, nevis ANO dalība valsts, tad nu, tādā gadījumā mēs leģitimētu Hamas. Uh, Eh, Hamas, manuprāt, ir vainīga par eh, šīs situācijas izvadī, izveidošanos, nogalinot nevainīgus cilvēkus. Uzbrukums Telavīvai ir vislabākais piemērs Hamas teroristiskajiem nolūkumiem. Un, eh, protams, eh, ka tagad eh, pastāv arī liels risks Rumāņu kopienai Izrēlā. Situācija nedrīkst pasliktināties, tāpēc Hamas ir jāpārtrauc militārie uzbrukumi un jāievēro pamieris. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģei Basesku, tik tālu par situāciju Gazā. Tagad Danžona ziņojums sāk kolēģis Štādlers. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret šo ziņojumu. Esmu neitrālas valsts pārstāvis un nevaru akceptēt ieteikumus, kas ietverti šajā ziņojumā. Te ir runa par Eiropas Savienības tālāku militarizāciju. Uh, sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO ir, ir jāpadziļina un nekas netiek teikts par nukle, kodola atbruņošanos. Un ir runa par attīstības palīdzību valstīm saistībā ar militāru militāriem mērķiem un militāro sadarbību. Un līdz ar to eh, eh, nav vairs šīs te nošķirtības starp eh, ANO, e, Eiropas Savienību un NATO. Es to nevaru akceptēt, jo mums nav izņēmuma risinājuma. Tāpēc es uzskatu, ka neitrāls deputāts nevar balsot par šādiem ziņojumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģis Kukans. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo Danžana kunga ziņojumu Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir jāaicina dalību valstis pilnībā izmantot to strateģiskā un budžeta kapacitāte, lai atbalstītu KDAP. Šai politikai ir jābūt arī nākotnē par krīzes pārvaldības instrumentu Eiropas Savienībai, un ir jāsasniedz tā pilns potenciāls, ir tīpaši tad, ja runa ir par to mehānismu īstenošanu, kurus ievieš Lisabonas līgums. Es arī gribētu pasvītrot to, cik svarīgs ir Eiropas civilās un militārās misijas, lai Eiropas politiskā kredibilitāte tiktu uzturēta. Un šajā kontekstā gribu minēt kādu piemēru mūsu lielākā KDAP misija Kosovā, kas darbojas ļoti labi. Paldies! Paldies kolēģiem Kūkanam, tagad kolēģim Akovē. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš 2003. gada Eiropas Savienība ir uzsākusi 90 civilās misijas un 7 militārās operācijas. Mums ir potenciāls ieviest mieru nemierīgos reģionos Riestumu, Balkānos. Mūsu ieguldījums miera un drošības nodrošināšanā bijis li ļoti liels. Taču joprojām ir liela izaicinājuma Rietumu Balkānos tiesiskumā, minoritāšu aizsardzībā, organiskās noziedzības un korupcijas apkarošanā. Eiropas Savienībai jāspēj atbildēt arī uz šiem izaicinājumiem un ir jāveicina politiskās izmaiņas starptautiskajā arēnā. Tādēļ mums jāpārvērtē mūsu drošības stratēģija, jārīkojas autonomāk un arī vienotāk. Esošās alianses ir jāizmanto, tās nedrīkst aizmirst. Spēcīgas transatlantiskās attiecības ir jāstiprina vēl tālāk. Ir pienācis laiks ambiciozai kopējai drošības un aizsardzības politikai, kas ir apveltīta ar pienācīgiem pieejamiem budžeta līdzekļiem. Paldies! Paldies kolēģiem Makovei, tagad kolēģis Malkovei podporila som správu. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Eiropas Savienības drošības politika pagātnē bija neadekvāta. Tā neatbilst ši, šīs dienas politiskajiem izaicinājumiem. Uh, Dažas dalībvalstis gan nevēlas uzņemties būtiskas saistības krīzes apstākļos, aizsardzības budžeti ir zemi, un tomēr Eiropas Savienībai jāuzņems vadošā loma, nodrošinot drošību dalībvalstīm un to pilsoņiem. Eiropas Savienībai jāatrod veids, kā tā var atgūt strateģisko neatkarību, izstrādājot ļoti spēcīgu un efektīvu kopējo drošības un aizsardzības politiku, tā lai mēs varam rīkoties neatkarīgi. Aizsardzības potenciālu ir eh, iedragājusi ekonomiskā krīze, taču mēs nedrīkstam savu aizsardzības politiku atstāt citu uh, rokās. Mums ir jāievieš komisijas un padomas priekšlikumi. Viņiem savā stratēģijā jāidentificē mūsu strateģiskās intereses. Mums jārūpēs ne tikai par to, lai mēs uh, paturētu drošības kopienas, bet mums arī ir nepieciešams nodrošināt savu strateģisko lomu un jāveicina sava kapacitāte atbildēm, atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies, kolēģi, smulkot, ka līdz tev priekšsēdētājkums apvienotā karalista pret KDAP izturas ar lielu piesardzību. Tā dublē NATO lomu. NATO ir mūsu uh, galvenais sadarbības partneris. NATO ir spēcīga transatlantisko sa sakaru garants. Mums ir patiešām ļoti lielas bažas par to, ka KDAP varētu rīkoties pret mūsu spēcīgajām saitēm ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un tomēr tāpat laikā KDAP var būt kā papildu resursu ienicējs. Es esmu referenci jautājumā par Āfriku. Atalanta misija, kas cīnās pret pirātismu e, Somālijā, Tāpat arī Ugandā mūsu misija ir bijuši ļoti pozitīvs. Redzēsim, ko mūsu misija var darīt Malī, lai stiprinātu Sahel līģeni. Tāpat arī Kosovā esošā misija ir pietiekami noderīga šobrīd. Es esmu skeptisks pret KDAP darbību, taču vēroju to ar ļoti lielu ieinteresētību. Paldies! Tenuk. Paldies kolēģim Tenakam, tālāk kolēģis Posauds. Priekšsēdētāja kungs, pagājušajā nedēļas nogalā apritēja 90 gadi, kopš eh, Rihards Kudnaus ierosināja veidot eh, paneiropu. Un viņš iestājās eh, par to, Eh, par eh, Eiropas eh, Savienotajām valstīm. Viņš bija realistisks pacifists un ar to domāja kopēju ārpolitiku, kopēju tiesu sistēmu un kopēju aizsardzības spēkus. Mūsu uzdevums ir turpināt šīs te tradīcijas, iestāties šajās tradīcijās. Proti, Eiropā ir jākoncentrējas uz galvenajiem uzdevumiem, kas nozīmē kopēju ārēju un drošības politiku. Un, ja es citu novērtējuši Otto von Habsburgu, kuram šogad apriptētu simts gadi un Franci Jozefu Štrausu. Viņa teica, ka NATO nākotne ir tikai tad, ja tā balstīsies uz divām līdztiesīgām bals, eh, pīlāriem ASV un Eiropas Savienotajām valstīm. Šis ceļš mums ir jāturpina un to arī dara šis ziņojums. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģis Černieckis. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jāsaka, esmu diezgan skeptiski noskaņots pret budžeta samazinājumiem, ko mēs cenšamies uzlikt mūsu kopējai drošības un aizsardzības politikai. Uh, Diemžēl šie te budžeta līdzekļi neatspogļo realitāti. Pēdējā laikā mums ir nācies saskarties ar situāciju, kur katrā svarīgākajā ārpolitikas jautājumā noveda pie tā, ka Eiropas Savienības dalību valstīs bija milzīgas viedokļa atšķirības. Un tagad atkal mēs saskaramies ar to. Tādēļ es izsaku savu skepsi, izteicu to arī balto, balsojumā. Man ir tāds iespējas, ka šodien nepietiek ar kaut kādiem modas vārdiem par starptautisko sadarbību. Es eh, domāju, ka mums jāpiet praktiski šim jautājumam. Paldies eh, kolēģim Černieckiem. Tagad par Žāna ziņojumu tas ir viss. Tagad uh, paskū ziņojumu sāk kolēģi Nikolai. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju runāt par šo ziņojumu jo balsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir nozīmīgs ziņojums aizsardzības un drošības politikas kontekstā. Tas ir pirmais ziņojums, kurā parādās pirmās abas e, klauzulas, kas parādās Lisabonas nolīgumā kopējā e, aizsardzība un solidaritāte. Un tas liecina par to, ka balstoties uz šo līgumu ir iespējama kopējā Eh, drošības un aizsardzības politika. Mēs tikai vēl neizjūtam gribu to īstenot. Runājot par sastarpēju aizsardzības eh, klauzulu, kas parādās 32. punktā, eh, mēs to atbalstām. Eh, Eiropas Savienības eh, štābam eh, vajadzētu darboties, jo šādā veidā Savienībai būtu vairāk iespēja atbilstīgi rīkoties, lai īstenotu šo te klauzulu. Tad par solidaritātes klauzulu. Atvainojiet. Paldies kolēģei Nikolai, kolēģis Štādlers. Priekšsēdētāja kungs, es balsoju arī pret šo ziņojumu, tāpat kā es balsoju arī pret Kelama un Tāranda ziņojumiem. Tieši tā paša iemesla dēļ mutātis mutandis, par ko jau tika runāts. Es vēl gribētu papildināt. Šis ziņojums ir ļoti neskaidrs divās būtiskās elementos. Ko nozīmē sniegt atbalstu ar visiem līdzekļiem? Tas jau ir vēl vairāk nekā NATO saustības. Otrā neskaidrā definīcija, kas ir katastrofas, kuras ir iz, e, izraisījuši cilvēki. E, katra krīze e, vai tad parā, būs iemesls, lai visi piedalītos. Tā kā cilvēks, kurš nāk no neitrālas valsts, to nevar akceptēt. Tāpēc es arī nevarēju šo ziņojumu atbalstīt, lai gan es uzskatu, ka principā tas ir labs ziņojums, runājot par šo katastrofu aspektu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģi Makovei jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti var skart dabas katastrofas vai cilvēku izraisīt katastrofu, tai var uzbrukt arī teroristi, un mums ir jāspēj ātri reaģēt uz šiem uzbrukumiem. Mums ir jāatbalsta arī dalību valsts, kaimiņu valstis, kuras varētu tikt skarstas, un tādēļ mums nepieciešama preventīvā un atbildes politika attiecībā pret visiem drošības apdraudējumiem. Labāk ir nodrošināties par daudz nekā par maz ir nepieciešami, piemēram, pilsoniskās aizsardzības pasākumi, tad Eiropas Savienība būtu gatavāk katastrofu risināšanai. Vēl kāds uzdevums ir atrast risinājumu, kas ļaut reaģēt ātri, iesaistīt visas Eiropas Savienības iestādes un stiprināt atbildības principu par pieņemtajiem lēmumiem. Atbildība ir vitālsvarīga. Paldies! Paldies kolēģei Makovei, tagad kolēģi Basesku. Paldies, es eh, balsoju pret ziņojumu, jo es uzskatu, ka Eiropas identitāte ir nepieciešama un arī kopīga aizsardzības politika aizsardzības, kopīgai aizsardzības politikai ir svarīga dalību valstu solidaritāte, ko ir nepieciešams atbalstīt arī ar atbilstīgiem finansējuma eh, mehānismitiem. Savstarpējās aizsardzības klauzula ir efektīvs instruments eh, gadījumā, ja kādai dalību valstī tiek uzbrukts, bet pat laban vēl nav paredzēti praktiski mm, pasākumi, lai būtu saskaņota reakcija, ja iestātos eh, šāds te gadījums. Lai e, viss tiktu atbilstīgi īstenots, ir vajadzīgas lielākas komisijas aktivitātes. Lai arī situācija ir diezgan nereāla, kad kāda dalība valstis piedzīvo uzbrukumu, bet ir jādomā par šodienas terorismu un ciberuzbrukumiem. Un e, ir jādomā, kā praktiski šo klauzulu pēc tam aktīvi izmantot. Paldies kolēģei Basesku, saka priekšsēdētājs, tik tālu par pasku ziņojums. Tālāk telegelama ziņojums. Eh, kolēģi Andris Dotaru es neredzu, tāpēc uzreiz vārds kolēģē Nikolai. Paldies priekšsēdētājs balsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir pirmais ziņojums un stiprākais ziņojums, kurā runa ir par kiberdrošību Ja mēs runājam par mūsu citiem pasākumiem attiecībā uz noziegumiem internetā, tad tie ir bijuši tādi mazāk, netik plaši. Šajā ziņojumā runa ir par permanentiem draudiem, par kuriem mēs daudz ko nezinām, proti par kiberuzbrukumiem. Jāatzīmē, ka tikai desmit Eiropas Savienības dalībvalsts ir pieņēmuši nacionālās stratēģijas par to, kā reaģēt kiberuzbrukumu gadījumā Šie uzbrukumi kļūst aizvien politiskāki. Dalību valstīs ir bijis nevien viena šāda te situācija, kad ir konstatēts uzbrukums. Uzbrucēji darbojas ļoti efektīvi un šādu te uzbrukumu sekas ļoti daudz ko maksā upuriem. Ziņojums ir drosmīga atbilde, kas, pie, kas uzliek par pienākumu dalību valstīm izmanto 222. līguma punktu. Paldies! puhemies kannatin mietintöä. Priekšsēdētāja kungs, es atbalstīju šo ziņojumu. Eiropas Savienībai ir nepieciešams eh, savstarpējo eh, tīklu laikā arī aizsargāties. Ir Pilnīgi skaidrs, ka eh, globalizācijas eh, procesos eh, savu lomu spēlē, spēlē arī internets, un te nepaplašinās tikai tirzniecība vien, bet arī valstis ir atkarīgas no interneta un interneta drošības. Tāpēc arī ir svarīga nopietna datu tehnika, kas ir droša un var nodrošināt pakal, drošas pakalpojumus sakarā ar datu aizsardzībai. Ir svarīga datu savietojamība un un ir svarīgi, lai Eiropas līmenī būtu eh, vienoti principi datu nodrošināšanā. Un uh, ir jādara viss, lai novērstu pastāvošās barjeras. Un, protams, ka ir svarīgi aizsargāt bērnus un mazgadīgos internetā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs kolēģim Repo. Tagad kolēģi Makvei. 2011. gada martā Eiropas parlamentam, eh, parlaments saskārās ar kiberuzbrukumu mūsu datoru tīklam. Pirms nedēļas līdzīga situācija bija Eiropas komisijā. Kiberuzbrukumi pret valdībām, administrāciju, militārām, starptautiskām iestādēm pieaugs, kas savā skaitā. Un mums ir jārēģē, mums jāaizsargā mūsu komunikācijas struktūra, kā arī infrastruktūra no jebkāda veida iejaukšanās un uzbrukuma. Pirmkārt, jāaktualizē mūsu drošības stratēģija Eiropā, tā lai mēs varētu apzināt to, kā izsakot un vajāt atsevišķos uzbrucējus. Ir vēl kāds absolūti nepieciešams priekšnoteikums. Ir jāizstrādā Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija ar kopīgu definīciju par to, kas ir šī kiberdrošība un aizsardzība. Jārada arī e, nepieciešamā infrastruktūra Eiropas līmenī. Bez tām gribētu teikt, ka kibernoziegumi nav tikai kiberuzbrukumi vien, nē, ir arī uh, uzbrukumi atsevišķiem individiem, un mums ir jārisina arī šādi te uh, uzbrukumi. Paldies! Paldies kolēģiem Makavējai un tagad Morkonaitim Mikuliene. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu par kiberdrošību un kiberaizsardzību. Esam saskārušies ar vairākiem gadījumiem, kad Eiropas Savienības iestādes, dalību valstu iestādes ir cietušas no dažādiem uzbrukumiem. Nu, piemēram, Igaunijā 2007. gadā tas notika. Visi saprot, ka šo uzbrukumu skaits nākotnē aizvien pieaugs, un tādēļ Eiropas parlamenta piedāvātie priekšlikumi ir ļoti saulēcīgi un nepieciešami. Atbalstu to, ka katrai dalību valstī ir jāizstrādā nacionālais rīcības plāns, tā lai Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī mēs varētu labi sadarboties, apmainoties ar paraugu praksu un zināšanām par šo jomu. Atsevišķas valstis kas eh, nerīkojas saskaņā ar demokrātiskajām prasībām, mēģina ļaunprātīgi izmantot informāciju, tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Mums ir jāizvairās no šādu te valstu uh, rīcības un jārada politiskie akti. Paldies! Leninie. Paldies kolēģiem, Margunētē Mikolienē, tagad kolēģis Kelī. Eh, Paldies priekšsādātāji! Balsoju par šo ziņojumu un gribētu sveikt referentu, jo viņš ir labi pastrādājis pie šīs tēmas, kas ir ļoti sarežģīta un ļoti būtiska vienlaikus. Kiber eh, drošība ir vārds, kas ir pavisam jauns mūsu eh, eh vārdu krājumā, bet tagad tas ir apaudzis ar daudz un dažādiem citiem paveidiem, piemēram, kiber aizsardzība, kiber uzbrukumi, kiber vajāšana. Mums ir jāmēģina pasargāt gan individi, gan uzņēmumu, gan valsts no šādas te parādības, un jautājums ir, kā mēs varētu regulēt šo jomu, kāda ir valsts loma kritiskās infrastrukcijas izveidē, kā regulēt privāto sektoru, lai uzlabotu kiberdrošības standarts. Domāju, ka nepieciešama informācijas apmaiņas starp privāto un arī valsts sektoru. Paldies! Paldies kolēģiem Kelijam. Tagad kolēģi Basisko kundze. Paldies. Es balsoju par šo ziņojumu, jo pat labāk eh, galvenais apdraudējums dalību valstīm nav vairs klasiskais apdraudējums. Arvien plašāki kļūst eh, kiberuzbrukumi, kas ir arvien lielāks valstu drošības un stabilitātes apdraudējums Eiropas Savienībai jāizstrādā kiberdrošības stratēģija, lai novērstu šādus uzbrukumus. Manuprāt, mums vajadzētu nodibināt darba grupa, eh, kurā piedalītos vislabākie mūsu dalību valstu IT un militārie eksperti. Viņiem vajadzētu sadarboties ar NATO un ASV ekspertiem, lai apmainītos ar pieredzi. Piemēram, Rumānijā kopā ar amerikāņu partneriem notiek darba sēdes, kas nodarbojas ar kiberkriminalitātes apkarošanas jautājumiem. Manas valsts ekspertiem ir ļoti laba slava, un tieši tāpēc, ka mums ir humāna kapitāls, mums to vajadzētu pareizi izmantot. Paldies, kolēģi Basesko saka priekšsēdētājs tik tālu par Kelēma ziņojums, un tagad tā randa ziņojums sāk kolēģi Nikolājam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es balsoju par šo ziņojumu lai gan e, tur ir daudzas lietas, par kurām vēl varētu diskutēt. Diemžēl ir tā, ka energo e, drošības e, komponents ir ļoti svarīgs sastāvdaļa un varbūt tā netiek pietiekami analizēta. Divas lietas ir īpaši svarīgas, kas tā tad energodrošības eh, sastāvdaļa ir ļoti svarīga laikā, kad eh, Eiropas Savienība apdraud arī dabas eh, katastrofas. Un šeit tiek, protams, izskatīti arī civilie un militārie aspekti ziņojumā, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, pareizi. Un tad vēl laba prakse. Ir jau labas prakses Mm, eh, kodeks attiecībā uz vides komponenti un eh, drošības eh, aspektu, un te ir arī jauni projekti, kur energoefektivitāte ir priekšplānā. Paldies kolēģei Nikolai un tagad kolēģis Repo. Paldies, priekšsādātāji! Klimata pārmaiņa ietekmē mieru un drošību pasaulē. Kolēģim jāpasakās par viņa ziņojumu Ļoti žēl, ka ekonomiskās krīzes apstākļos bieži aizmirstam par klimatu pārmaiņām, kura ietekmes ir ļoti būtisks. Īpaši šo ietekmi jūt vispiezāk apdzīvotākie un nabadzīgākie pasaules reģioni. Mums ir jāgatavojas klimatu pārmaiņām, dažādām kopienām jāsniedz atbalsts, lai tās varētu adaptēties pārmaiņām. Klimata pārmaiņas izraisa īpaši lielus draudus sievietēm un bērniem, tiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Šis ziņojums ir signāls no parlamenta, ka mēs vēlamies, lai būtu Eiropas Savienības politika, kas ņemtu vērā šo te lietu ļoti nopietnā veidā. Paldies kolēģim Repo, tagad kolēģi Makavē. Paldies, priekšsēdētāji klimata pārmaiņas un dabas katastrofas ietekmē globālo drošību, mieru un stabilitāti. Tiem ir tieši ietekme uz globālo ekonomiku, un tie ir arī politiskās nestabilitātes cēloņi. E, dzeramā ūdens, pārtiks trūkums var liek, likt lielām iedzīvotāju grupām migrēt uz reģioniem, kas nav nemūs, nebūtu draudzīgi. Jā, Eiropas Savienībai jāņem vērā dabas e, katastrofas un klimata pārmaiņas savā ārējā drošības politikā un dažādos tās instrumentos ietvaros. Bet vai mums ir nepieciešams īpašs pārstāvis klimata drošībai, ja padoms darba grupa šajos jautājumos, es nezinu, neesmu par to pārliecināta. Es domāju, ka tas radīs tikai papildus birokrātiju. Domāju, ka klimata drošība ir jārisina, izmantojot esošās Eiropas Savienības politikas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģiem Makovei, un tagad kolēģi Pasēsku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es balsoju par šo ziņojumu, jo līdz šim klimata pārmaiņas un klimata pārmaiņu ietekme ir skatīta tikai no ekonomikas un vides aspektiem, bet tas attiecas arī uz mūsu drošību. Ir jādomā arī par dabas katastrofām, ja mēs runājam par dalību valstu vai kopējām drošības stratēģijām. Tieši tāpēc arī Arī es eh, balsoju par eh, pētījumu, kurs eh, pievērstos dabas katastrofu un krīžu seku izpēti. Eiropas Savienībā ir jāspēj reaģēt uz dabas katastrofām, eh, kuras notiek eh, klimata pārmaiņu dēļ. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību šādu katastrofu sekām un eh, pastāvīgi uzturēt dialogu ar partneriem, svarīgākajiem partneriem. Eiropas Savienībā ir jāvienojas veicot profilakses pasākumus, lai tā vidas politika būtu atbildīga. Paldies, saka priekš priekšsēdētājs, tik tālu par Tāranda ziņoju. Tagad balsojam skaidrojums par Jākonsari ziņojumu. Vispirms vārds eh, Merfī kungam divas minūtes, jo viņš runā arī savas politiskās grupas vārdām. Paldies, priekšsēdētāji, tie, kas uz uzskata, ka cilvēktiesību situācija Kazahstānā uzlabojas, es gribētu brīdināt. Pirms divām dienām uh, oficiālais uh, ģenerālprokurora pārstāvis paziņoja, ka nereģistrētā opozīcija rīkojoties kā estre, ekstrēmisti un ir uzsākts tiesas process, lai aizliegtu šo opozīciju, tāpat arī tos mēdīs, kas atspoguļo šīs uh, opozīcijas darbību, satelīta televīziju un ļoti daudz citu citi eh, ziņu portāli tiks slēgti. Ir ļoti skaidrs, ka cilvēktiesību situācija Kazahstānā ir kļuvusi aizvien ļaunāk pēdējā laikā. Aizliedzot šīs opozīcijas partijas un plašsaziņas līdzekļus, Kazahstāna acīm redzot pēc tam arī arestēs ļoti daudz cilvēkus, notiks tiesas prāvas, viņi tiks ieslodzīti cietumā, tas ir nepieļaujami, nepieņemami. Bez tam Vladimirs Kozlovs, kas vada opozīcijas partiju Alga, ir saņēmis septiņus ar pusgadu cietumsodu. Apelācijas tiesā arī atzina, ka šī, te, šī apsūdzība ir pareiza. Un, starptautiskie novērotāji uzskata, ka apsūdzība ir safabricēta un ir pretrunā runā ar Kazahstānu starptautiskajām saistībām Šim te cilvēkam, kas aizstāv cilvēktiesības, draud 14 gadu uh, cietumsots. Es gribu aicināt tūdaļ pat pārtraukt sarunas par partnerattiecību un sadarbības nolīgumu līdz tam brīdim, kad tiks uzlabot cilvēktiesību situācija Kazahstānā. Ko tas nozīmē? Tā nozīmē visu politieslodzīto amnestiju, ieskaitot arī Vladimiru Kozlovu. Es gribu aicināt starptautisko ārotbiedrību kustību un civilās sabiedrības uh, organizācijas atbalstīt izpildīt šo aicinājumu, izdarīt spiedienu uz Eiropas iestādēm un uz Katrīnu Aštonu, kas nākamnedēļ ieradīsies Kazahstānā. Viņai arī skaidri jāpasaka, ka nebūs tādas sadarbības ar Nazarbājevu režīmu, kā tas ir bijis līdz šim. Eiropas Savienības ekonomiskās intereses attiecībā uz Kazahstānas energoresursiem šķiet šobrīd ir prioritāras pār cilvēktiesību interesēm, bet tas nav pieņemami. Paldies! Paldies kolēģiem Merfijam, tā kā neredzu kolēģi Nikolai, tad vārds Bielanam. ściślejsza i pogłębiona współpraca. Paldies, priekšsēdētāji! Dziļāka sadarbība starp Eiropas Savienību un Kazahstānu ir iespēja, kas sniedz liels priekšrocības abām pusēm. Īpaši jāņem vērā īpašā loma, kas Kazahstānai ir pasaules energopolitikā. Jācers, ka Kazahstānu uh, ļoti spēcīgi ietekmē Krieviju. Un tādēļ mums ir, mūsu interesēs ir vest Kazahstānu tuvāk Eiropai. Partnerattiecību un sadarbības līgums būs ļoti labs ietvers tālākai ekonomiskai sadarbībai un izaugsmē. Taču mums jāaicina Kazahstānu pievienoties arī PTO pēc iespējas drīzāk. Partnerattiecībās jāņem vērā arī tādi faktori kā tiesiskums, laba pārvaldība, demokrātija, jo šīs ir tās vērtības, uz kurām balstās Eiropas politika. Arī Kazahstānai ir svarīgi zināt, kāds status ir Kaspijas jūrai. Tas ietekmēs Kazahstānas sadarbību ar citām Centrālāzijas valstīm. Mums ir jāuzstāj, ka ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk eh, panākt eh, vienošanos, kas ir atbalstām visām pusēm. Es atbalstīju rezolūciju. Paldies. Paldies kolēģiem Bielanam. Tagad kolēģiem kolēģis Kukans. Viņu arī es vairs neredzu. Tas nozīmē, ka kolēģi Makovē. 2011. gadā Kazahstānā e, bija tikai 2,7 e, rezultāts korupcijas indeksā. 2012. gadā e, šķiet Kazahstānas tiesas ir ļoti korumpētas pierādījums ir tāds, ka Zana Ozana tiesas e, bija tādas, kurās tika izmantot gan spīdzināšana, gan vajāšana, visa apsūdzība bija safabricēta. Domājams, ka mūsu sarunas par satarbības nolīgumu ir jāsaista ar, ties, ar eh, cilvēktiesību ievērošanas eh, attīstību Kazahstānā. Bez tām cietumu uzraudzībai ir jābūt eh, jū, tieslietu ministrijas pāraudzībā. Politieslodzītie jāatbrīvo saskaņā ar Kazahijas varas iestāžu uzņemtajām saistībām. Eiropas Savienības finanšu atbalsts ir jāsaista ar progresu šajos jautājumos. Ir nepieciešama uzraudzības mehānismu un termiņu to ievērošanai. Paldies! Paldies kolēģiem Makovei, tagad kolēģis Lenārs. Priekšsēdētāja Kazahstāna ir lielāka nekā Rietuma Eiropa. Tā ir būtiska loma Centrālā Āzijā, tas ir lielisks modelis tam, kā var sadzīvot kristieši ar musulmaņiem. Tā ir ļoti daudz dažādu resursu, un līdz ar to Eiropas Savienība nevar ignorēt Kazahstānu. Eir, tā ir ļoti lieliska valsts, kas var palīdzēt Eiropai sazināties ar Āziju. Kazahstāna ļoti labi var uzturēt attiecības ar Krieviju, tā ir Eirozijas ekonomiskās kopienas locekla, un tā vēlas arī arī ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienību. Šī sadarbība dos būtisks taustāms labums abām pusēm, taču tā ir jābūt sasaistītām ar labākām cilvēktiesību mm, atskaitēm. Kazahstānai ir jāatbalsta infrastruktūras attīstība. Ja šos mērķus mēs varam sasniegt, tad partnerattiecības sadarbības nolīgums kopā ar Kazahstānas iestāju PTO būs ļoti labi jaunumi. Tas palīdzēs integrēt Kazahstānu draudzības, eh, mūsu draudzības draugu lokā. Uh, un arī eh, starptautiskajās daudzpusējās iestādēs, kur Kazahstāna ir pelnījusi iestāties. Tā arī vairos cilvēku labklājību, un tādēļ es atbalstu šo ziņojumu. Paldies! Paldies kolēģim Tenekam, tagad kolēģis Čaņecks. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Godātais priekšsēdētāji, deputāti, Kazahstāna ir viena no būtiskākajām valstīm savā reģionā. Tā ir valsts, kurā ir milzīgi dabas resursi un kura ir būtisks Eiropas Savienības partners un arī partners atsevišķām dalībvalstīm. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Kazahstānā ir panākts ļoti liels ekonomiskais progress pēdējo 20 gadu laikā. Septiņas reizes esmu ceļojis uz Kazahstānu un pazīstu šo valstu ļoti labi. Domāju, ka mums augsti jānovērtē viņa ekonomiskais progress. Protams, jāatceras arī par cilvēktiesībām, kas ir ļoti svarīgi jautājumi. Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta loma ir risināt šos jautājumus, jo neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Ne padome, ne komisija to nedarīs, tas jādara Eiropas parlamentam. Un tomēr es gribētu jums eh, darīt zinām, ka Kazahstāna ir svarīgs partneris šajā reģionā, tādēļ mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai vestu Kazahstānu tuvāk Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies kolēģim Černieckim, tik tālu par Jakons arī ziņojumu. Tagad balsojumu skaidrojumu par Ferreiras ziņojumu. Vispirms kolēģim Akovēja. Viņas vairs nav, tad vārds kolēģim Kelijam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Šī, te, šī ir pēdējā runa, mana runa šodien, un atkal esmu priecīgs par to, ka varu atbalstīt Ferēras kunga priekšlikums. Es zinu, ka 474 no 532 deputātiem bija par šo ziņojumu. Tas ir ļoti labi, jo runa ir par mazapjomu nerūpniecisko zveju. Šie zvejnieki ir tie, kas pelnījuši vislielāko atbalstu. Atbalsts būs nepieciešams nākotnē. Šobrīd pret viņiem notiek diskriminācija. Viņus diskriminē lielie fabriku uzņēmumi, kuri izvērš pavisam citas prakses, nu, piemēram, tiek samalts zivs jau uz kuģa. Tādējādi tiek diskriminēti mazie e, zvejsaimnieki, tiek izsmelt zevi resursi, to mēs nevaram pieļaut. Es uzskatu, ka tieši mazajām zivsaimniecībām ir nepieciešams e, pavērt nākotni. Paldies! Kelly. Paldies kolēģim Kelijam! Tik tālu par Ferreira ziņojumu, tagad balsojumu skaidrojumu par Levinas ziņojumu. Kolēģim Mankovei ir prom, tas nozīmē, ka vārds ir eh, kolēģei Basesku. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, jo ārējā dimes, dimensija eh, zivsaimniecības politikā ir ļoti kompleksa tēma, un tai ir jāņem vērā savienības intereses. Mēs gribam atbalstīt zivsaimniecības ilgtspējību un sugu daudzveidību jūrā. Bet, protams, ka pārvaldība eh, starptautiskajā zivsaimniecībā ir jāuzlabo, lai to panāktu panākt, ir ļoti svarīgi eh, koordinēt ārpolitiku un vairāk sadarboties. Eiropas Savienībā ir jāvienojas par saskaņotu politiku un jādarbojas jūsēmniecības kontekstā ilgtspējīgi. Un, protams, ka te ir arī jāuzlabo sadarbība ar kaimiņu valstīm. Bez tam es gribētu vērst uzmanību uz Eiropas Savienības svarīgo lomu, vēršoties pret nelegālo un negreglamentēto nozveju Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība darbotu saskaņoti, lai saska, sas, sasniegtu savus mērķus. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs kolēģei Basesku, cik tālu par Levenas ziņojumu. Un tagad vēl par pēdējo, uh, par Eiropas parlamenta 2014. gada vēlēšanām. Kolēģis Makavajas nav, bet ir kolēģi Basesku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es balsoju par šo rezolūciju, jo arī es uzskatu, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir jāsaista pēc iespējas ciešāk ar komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām. Eh, komisiju vajadzētu sastādīt pēc demokrātiskākiem principiem un priekšsēdētājiem vajadzētu spēlēt svarīgu lomu Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņas kontekstā. Tad viņš varētu izklāstīt savu nākotnes vīziju un cilvēki varētu izvērtēt eh, partiju kandidātus. Bet, protams, mums ir vajadzīgs laiks, lai izvēlētos vislabāko variantu, un, eh, protams, ka ir jāņem vērā arī šī vēlēšanu notik eh, pa, ātrāka norise. Eh, tāpēc ir jāņem vērā dzimumu līdztiesība un kompetence, kas ir prioritāra. Komisija patiešām varētu kļūt par Eiropas Savienības valdību, tādā gadījumā arī parlaments to varētu labāk kontrolēt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Un tagad tagad noslēgumā kolēģi Sinklēra. Priekšsēdētāji, es eh, pilnīgi droši varu teikt, ka taupības pasākumos man vēlētāji nevēlas, lai viņu nodokļu iemaksas tik tērēts politiskai propagandai un kampaņām balso pret šiem priekšlikumiem, kas uh, varētu stiprināt paneiropeiskās partijas to ideoloģiju un federālismu. Vairums cilvēku apvienotajā karalistē neuzskata sevi par eiropiešiem. Eiropas uh, parlamenta vēlēšanās viņi izmanto tās kā iespēju uh, balsot pret Eiropas Savienību. Visās sabiedriskās domas aptaujās mēs redzam, ka cilvēki neapmierināt Eiropas Savienību, viņi vēlas referendumu. Viņi nevēlas dzirdēt nekādu propagandu, kas ir apmaksāta ar viņu nodokļu maksu. Viņi uzskata, ka daudz jūtamāk ir samazinājumi publiskajā atbalstā. Apvienotā karalistē Savienvalstis maksā aizvien vairāk Eiropas Savienības budžetā. Mēs pieprasām, lai 2014. gadā būtu balsojums ehm, un notiktu referendums. Tādā gadījumā eh, tas būtu signāls mūsu valdībai, ka mēs, Eiro, mēs apvienotajā karalistē vēlamies referendumu par to, vai tai vajadzētu izstāties vai palikt Eiropas Savienībā. Paldies kolēģei Sinklerai, līdz ar to balsojumu skaidrojumi beigušies arī par pēdējo dokumentu dokumentu un e, Līdz ar to priekšpusdienas sēde ir slēgta pārtraukums līdz pulksten 15. un labu apetīti tiem, kas nav pēduši.